Uh, dear colleagues, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi. It will be very quiet chairing by myself because I should rather be in the hospital than together with you. Šodien runāšu ļoti klusu. Man īstenībā būtu jāārstējas. Man kaut kas, nu, nav lāgā ar kaklu, man sāp kakls un balss ir aizsmakusi bet es sagatavojos gan psiholoģiski, gan mentāli jau pusgada garumā šim balsojumam, nu tādēļ es nevarēju šodien neierasties. Mums ir nepieciešams daudz laika, jo ir tādi kompromisi, kur būs, eh, nu, kur rezultāts izšķirsies tikai ar dažām balsīm. Mums ir laiks līdz 12.30, tādēļ, kolēģi, balsosim mierīgi, nepārsteidzoties. Un varbūt, ka man vajadzēs arī um, veselības dēļ kādu pusstundu, piecu minūšu pārtraukumu ievērot. Bet tagad sāksim balsot. Please vote. Balsojam. Ok, it works. Jā, viss ir kārtībā. Beigsim balsot. Yes. No question. Labi. Nu, nekādu šaubu nav. Visi, gandrīz visi kolēģi ir optimistiski noskaņoti. Tagad ķersimies pie e, īstā balsojuma. Ziņojuma uzmetums regulas priekšlikumam par Eiropas pakalpojumu e-kartes ieviešanu administratīvajos, administratīvajās iestādēs, administratīviem pakalpojumiem. Spirāki kundze ir referente. Ir četri grozījumi, kas ir visi pilnīgi vienādi. Balsojam par tiem kopā. Lūdzu, balsojiet elektroniski. Balsosim elektroniski. Uh, Visi četri grozījumi kopā sākam balsot. One SND too many. Ma, eh, one SND too many. Ir eh, par daudz viena kolēģi no SD grupas. <coughs> one okay. SND, nav is ok. Tagad viss kārtībā. Beidzam balsot. Pieņemts. Dārgie draugi, mums visiem tas ir e, jāizprot identiski. Tātad mēs noraidām komisijas priekšlikumu ar šo balsojumu. Ja noraidījums jums ir paprātam, tagad ir jābalso par Tātad, ja jūs esat par noraidīšanu, balsojiet par. Tas būs personāls balsojums. Ja mēs noraidām, tātad, ja mēs nobalsojam pret, tad uh, atzinuma nav. No politiskā viedokļa raugoties, tur patiešām ir atšķirības. Tātad, vai nu mēs noraidām, nobalsojot ar jā, vai arī nav atzinuma. Tagad balsojam, tas ir personāls balsojums. <clears throat> And I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to esam noraidījuši. Visai vienkārši noraidām komisijas priekšlikumu. Tagad uh, otrais balsojums uh, par uh, Marijas Spareki otru ziņojumu par direktīvu. Līdzīgs jautājums. Četri grozījumi. Sākam balsot. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad atkal spēkā ir tas pats princips. Ja nobalsojam par, jā, tagad balsojumā, tad noraidām, uh, noraidām priekšlikumu. Sākam balsot. Tas ir personālais balsojums. <coughs> And I close the vote. Beidzam balsot pieņemts. Uh, we, we simply speaking rejected the European Commission proposal. Komisijas priekšlikums ir noraidīts. Let us go to the report by Jose Blanco. Tagad sākos Jose Blanco Lopesa ziņojums. Atjaunīgo energoavotu izmantošana. 1A kompromiss, sākam balsot. Elektroniskais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 1B kompromiss. Sākam balsot elektroniski. And I close the vote. Beidzam balsot. Viens liekas no ETP grupas. Viena par daudz. Tagad viss kārtībā. Jā. Beidzam balsot. Pieņemts. Dārgie draugi, 14. lapuse 22. grozījums. Jā, jā, nu, es pārāk nesteigšos, lai jūs varat sameklēt 22. grozījumu manā balsojuma sarakstā. Tā ir 14. lapuse. Nu, kaut kur ap to uh, skaitli jums jāskatās. 22. grozījums. Kurš balso par? Pret? Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Amendment 22. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. Par. Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. And I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, gandrīz visi grozījumi šķiet būs jāpārbauda. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Atkal pārlecam divas lapuses, 369. grozījums par pret atturas noraidīts, 370. par pret pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīs identiski grozījumi. Kas par? Pret? Priekšsēdētājs atvainojas. 381. izlaida to, kas par? Pret? atturas jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 381. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 382 par pret atturas pieņemts. 383 par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts. Tagad pārlecam uz nākamo lapusi. 453. par pret atturas. Labāk pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 453. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīs identiski grozījumi. Nu, 464. līdz 455. Kas par šiem? Pret. Atturas noraidīti. 39. par. Pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 39. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 468. par pret apturas. Pārbaudīsim. Jums ir jāceļ rokas augstāk, citādi es nesaprotu, kā esat nobalsojuši. 468. Beidzam balsot. Noraidīts. 457 par pret atturas noraidīts. 458 par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 460 par pret atturas noraidīts. 462 par pret atturas noraidīts. 466 par pret pārbaudīsim 468, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 465 par pret atturas noraidīts. 40. par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Turpinām. Tagad 27. Eh, lapuse. HH grozījums par pret Pārbaudīsim, jūs neceļat pietiekam augstu rokas. Man grūti pateikt. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešsimt astotais, kas par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas noraidīts Ceturtais kompromiss pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sastais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 600. 87. Visi četri grozījumi kopā. No 687. līdz uh, 252, kas pār pret atturas noraidīti. 691. par pret atturas pieņemts. 694. par pret atturas pieņemts. Tagad trīs kopā no 23 līdz 25, kas par pret atturas pieņemti. 696 par pret. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski par 696. Beidzam balsot. Noraidīts. 703. un 50. kopā par pret pret atturas pieņemti. Septītais kompromiss par pret pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Divi grozījumi 793 un 108, kas par pret pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par šiem diviem grozījumiem. Beidzam balsot. Noraidīti. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. 802 un 58, kas par pret atturas pieņemti. 814 par pret pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 815. un 59. balsojam kopā par abiem, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim. Nobalsosim par abiem tagad elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīti. 816. par pret. Jāpārbauda. Sākam balsot elektroniski par 816. Beidzam balsot. Noraidīti. Noraidīts. Tagad divi grozījumi. 818 un 108. Kas par tiem? Pret. Atturas pieņemti. 817. divās daļās, pirmā daļa, kas pār, kas pār, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot par 817. grozījumu pirmo daļu elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa atkrīt. 820. par pret atturas noraidīts. Desmitais kompromiss. 820. Pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss par pret pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss kopā ar mutisku grozījumu. Kāds eh, izvirs pretenzijas? Neviens nav pret šādu procedūru. Mēs par to jau vienojāmies. 11. kompromiss ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Pārbaudīsim, tas ir ļoti svarīgs grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 877. kas par? Pret atturas. Man izskatās, ka noraidīts. 878. ar 879. kopā, kas par, pret, atturas, noraidīts. Mēs balsojām par 78 un 79 kopā. 880. kas par, pret, atturas, noraidīti, noraidīts. 898, kas par pret atturas noraidīts. Jāpārbauda labi, sākam balsot elektroniski par 898. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 60. kas par? pret, atturas, noraidīts. 899, kas par, pret, atturas, pieņemts. 900 par, pret, atturas, noraidīts. 904 par, pret, atturas. Jūs atkal neceļat pietiekam augstu rokas. 904. Par 901 vēl jānobalso. Sekretariāts man informē par kādu ļoti svarīgu detaļu. Mēs, ne, nu, mēs nepieņēmām 899. Tādēļ ir jābalso par 901. Par 898 nenobalsojām, tāpēc tagad ir jāpieņem šis. Tagad balsojam par 901. Kas par? 898. tika noraidīts, tādēļ mums tagad ir jābalso par šo. Pārbaudīsim. Nē, balsojam tagad par 901. 901. Es patiešām ļoti rūpīgi visu pārbaudīju, saka priekšsēdētājs. Diemžēl, jā, es saprotu, varbūt jums tas nepatīk, bet mums par 901 ir jābalso. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. 904. par pret pārbaudīsim. 904. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 905. un 112. kopā, kas par pret atturas pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņsimt divpadsmitais, kas par, pret, pārbaudīsim. 912, 913 par abiem kopā. Sākam balsot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 914. kas par pret atturas noraidīts. Kompromiss 12 in favor. 12. kompromiss kas par pret atturas pieņemts. Tagad uh, kādas desmit lapas puses uz priekšu. 13. kompromiss Man tā ir 64. lapas uzsaka priekšstādātājs. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 14. kompromiss. Dažas lapas puses uz priekšu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss 15. kompromiss. With. Kopā ar mutisko grozījumu 15. kompromisam. To atbalstīja visas politiskās grupas. Mutiskais grozījums. Tātad balsam kopā ar mutisko grozījumu. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Uh, go... Tagad pārējām pie 16. kompromisa. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Kompromiss. 17. kompromiss Sākam balsot par 17. kompromisu. Tas ir ļoti svarīgs. Kompromis 17. I open the vote. Sākam balsot. I open the vote, yeah. And I close the vote. Beidzam balsot. Tātad pārliecinošs vairākums par Tagad pārējām pie 120, pie 1, 2, 6, 7. Kas par? Labi, saka priekšstādātājs. Labi, labi, es pagaidīšu. Tad vēlreiz. Man tā ir 94. lapas puse, grozījums 1, 2, 6, 7, 1267. Kas par? Pret. Atturas noraidies. Divi grozījumi kopā. 101, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 9. Kas par? Pret. Pārbaudīsim. Divi grozījumi. 1, 2, 6, 8, 1, 2, 6, 9. Beidzam balsot. Pieņemts. 171. kas par? Pret. Atturs pieņemts. 39. par? Pret. Atturs pieņemts. 172. par? Pret

Noraidīts. Okay. 40. Eh, par, pret, atturas, noraidīts. 174. par, pret, atturas, noraidīts. Vēlreiz. 18. kompromiss, kas par, pret, atturas, pieņemts. Uh, eh, 1277. Kas par, pret, pārbaudīsim. 1277. grozījums. Beidzam balsot. Rejected. Oh, Reject. Noraidīts. 112. par, pret, atturas, noraidīts. 1, 2, 8, 3, kas par, pret, atturas, noraidīts. 1, 2, 8, 4, kas par pret atturas noraidīts. 90. par pret atturas pieņemts. Uh, to... Tagad mēs pārējām pie 19. kompromisa trīs lapas puses tālāk. Kas par pret atturas pieņemts? 28. par pret atturas nav skaidrs. Mums tas jāpārbauda. 28. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. par pret atturas. S&D didn't vote. 29. Vēlreiz paceliet rokas tā, lai redzams, kas par 29. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pārvaldīsim. Sākam balsot par sesto grozījumu. <coughs> I close the vote. Beidzam balsot. Noredīts. Trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Lūdzu, kolēģi no sociālistu grupas balsojiet, citādi nav saprotams. Tad vēlreiz trešais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Ar vienu man tas ir elektronis jāpārbauda. <laughs> okay, okay. Sorry for your work. How... Es atvainojos, ka jums tik smagi jāstrādā. Beidzam balsot noraidīts. 171, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais, kas par pret atturas pārbaudīsim. Desmitais grozījums, sākam balsot. Then, and I close. The... Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais, kas par pret pret atturas norādīts. Ceturtais par pret. Tas šķiet ir pieņemts, bet pārbaudīsim. Ceturtais grozījums. Sākam balsot elektroniski. It's probably rejected. It's rejected. Uh, I close the vote. Beidzam balsot. Accepted. Accepted. Accepted. Pieņemts. 11. grozījums. Kas par? pret atturas. ETP nebalsoja vispār. 11. grozījums. Pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 11. grozījums, taču Envi to iesniedz, kas par pret atturas pieņemts. 12. arī Envi, kas par pret atturas pieņemts. 178, kas par pret atturas pieņemts. 178, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot par 178. Beidzam balsot. Viens balsotājs no ETP ir par daudz pēkšņi. Bet rezultāts tomēr ir nepār, eh, nepārprotams labi. Paldies, tā tad noraidīts ir šis grozījums, kā jau redzat. 194. Kas par? Pret? Vēlreiz. 194. grozījums. Mums tas jāpārbauda. Sākam balsot. And I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. kas par? Pret? Atturas. Daži vispār nebalso. Nu labi, pārbaudīsim, darbie draugi. 177. grozījums. Es nevaru saprast, kā jūs balsojat. Beidzam balsot. Noraidīts. Iespējams, ka arī jūs esat kandidāti uz slimnīcu. Noraidīts. Labi, tad eh, kolēģis Zanonāto lūdzu. Varbūt jūs pats kļūdījāties, bet nu labi. 192. Balsosim elektroniski 192. Laba doma to pārbaudīt. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Divi grozījumi 193 un 14. Kopā. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 195. un 15. ir kopā. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 16. kas par pret atturas pieņemts. 208, 20, kas par, 207 eh, un 20, kas par pret atturas pārbaudīsim 207 un 20 grozījums kopā. Sākam balsot. 207 un 20. abi kopā. Beidzam balsot. Noredīts. Nu, 210. grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. 213. kas par, pret, atturas, pieņemts. 214. kas par, pret, atturas, pārbaudīsim 214. Sākam balsot. Okay. 214. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņems. 215. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. un 22. Kas par? Pret. At, pārbaudīsim elektroniski. Divi grozījumi. 11. un 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 216. Kas par? Pret. Mums jāpārbauda. 216. grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. kas par? Pret. Pārbaudīsim 23. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. I... Beidzam balsot. Pieņemts. 218. un 219. Kas par? Pret. Pārbaudīsim tos abus. Sākam balsot 218. un 219. Beidzam balsot. Pieņemts. Nepārprotami. 244. un 245. kopā. Kas par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 244, 24. 245 un 244. Sākam balsot, beidzam balsot, norādīts. Trīs grozījumi. 241, 242 un 243 viskop, eh, viskopā kas par, pret. Pārbaudīsim lūdzu elektroniski šos trīs grozījumus. Sākam balsot. And I close the vote. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad ir citi trīs grozījumi - 246, 247, 248. Kas par? Pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīt. 254 kas par, pret, atturas, pieņemts, 255. grozījums, kas par pret. Nevar saprast, sāksim balsot elektronis par 255. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums, kas par pret. Atturas pieņemts. 256. un 257. kopā, kas par pret pieņemts. 258. Eh, kas par pret atturas noraidīts. 263. kas par pret atturas noraidīts. 13. par pret pieņemts. Septītais Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 259. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. 259. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 260. Kas pār? Pret. Atturas. Noraidīts. Bet, nu, lūdzu, celiet rokas tā, lai saprotam. 360. Man tas jāpārbauda elektrons. Sākam balsot. Nu, nebija saprotams balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 26. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 261. Kas par? Pret Pārbaudīsim. 261. Beidzam balsot. Noraidīts. 262. Kas par? Pret. Pārbaudīsim lūdzu vēlreiz. 262. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lielisks rezultāts saka priekšsēdētāji. 264. 264. Kas par? Pret? Tagad būs tāda kā izloze. 264. sākam balsot. 264. Okay, I close the vote. Beidzam balsot. Accepted. Accepted. We go to 270. Pieņemts. Nākošā lapas puse - 270. grozījums. Kas par? Pret? Pārbaudīsim lūdzu elektronu. Sākam balsot. 270. 270. Beidzam balsot. Pieņemts. 271. Kas par? pret, atturs, pārbaudīsim vēlreiz, lūdzu. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. kas par? Pret? Arī šajā gadījumā jāpārbauda. 18. grozījums. Sākam balsot. I open the vote. Okay. And now I close the vote.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 Vēlreiz jāpārbauda arī šis elektronis 273. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 274. kas par, pret, atturas norādīts. 274. 274. Labi, pārbaudīsim elektroniski, kā jau vēlaties. Beidzam balsot. Noraidīts. Jā, noraidīts priekšstādātājs. 278. kas par? Pret? Pārbaudīsim. 278. And I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 277. kas par? Pret? Atturas noraidīts. 278. kas par? pret. Nu, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 279. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 282. Kas pār pret atturas? Nu, pārbaudīsim. 282. Sākam balsot. Nu, pārliecinoši vairākums būs, saka priekšstādātājs. Pēc tam balsot. Jā, fantastisks rezultāts. We, we never, we, we, we have never checked some. <laughs> Nekad neko elektroniski šitā neesam pārbaudījuši, kur tik nepārprotams vairākums. Nākošā lapas puse - 285. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 286. kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektronis. Sākam balsot. 286. Aiklausībā. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti neliela balss pārsvara 287, kas par pret. Pārbaudīsim lūdzu. 287. Beidzam balsot. 288. kas par pret atturas pārvaldīsim. Sākam balsot elektronis par 288. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kas par pret atturas pārbaudīsim lūdzu. Sākam balsot elektroniski par 22. grozījumu. Beidzam balsot pieņemts. 290. grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. 291. kas par, pret, atturas pārbaudīsim elektronu. Sākam balsot 291. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. kas par, pret, pārbaudīsim. 33. grozījums. Beidzam balsot. Norēdīts. 34. Kas par? Pret. Nu, pārbaudīsim. 34. grozījums. Sākam balsot elektroniski. Jo jūs esat tā kā drusku apslinkuši, saka priekšsādētājs. Beidzam balsot. Pieņems. Labi. 314. kas par pret atturas noredīts. 317. kas par pret atturas noredīts. 3 grozījumi 318, 319 un 42. Tie visi ir identiski. Sākam balsu. Eh, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 320. Kas par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 320. grozījums. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. grozījums. Pirmā daļa. Kas par? pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa, kas par pret, atturas, pieņemts. Pārējām uz nākošo lapas pusi. 9, 6, 16. grozījums. Nākošajā lapas pusē, 108. lapas pusē. Kas par? Pret? Pārbaudīsim. 9.16. grozījums. 9.16. Sākam balsot 9.16. grozījumu, beidzam balsot. Rejected. Rejected. Seven. Noraidīts. 9.17. grozījums, kas par? Pret? Atturas. Pieņemts. 19. 18. grozījums no 9. kas par? Pret? Pārbaudīsim, lūdzu, elektroniski. 18. deve grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriem pie 93. grozījuma. Kas par? Pret. Pārbaudīsim lūdzu. Sākam balsot elektroniski. 93. grozījums. Un Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pārējiem pie galīgā balsojuma par grozīto komisijas priekšlikumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. The... Beidzam balsot. Accepted. Pieņemts. Kā redzat, pieņemts. Our report on renewables. Mūsu ziņojums par atjaunīgajām, atjaunīgajām enerģijas avotiem. Blanko Lopes kungs, laiks ir jums izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Vēlos pateikties visiem, kas bija iesaistījušies šai darbā. Referents sekretariāts, sekretariāts Olivera Arī grupas sekretariāts, strādā mans grupas sekretariāts. Lielas paldies par visu smago darbu, ko ieguldījāt šai ceļā, kas, protams, turpinās. Klausoties e, debatēs, kas notiek padomē un debatēs e, dalībvalstīs, mēs apjaušam, ka vēl ir ļoti daudz darāmā darā, darāma. Brīdinājumi zvani skan, trauksmes zvani skan, taču Šī pieredze mūs stiprinās ceļā uz ambiciozāku mērķi, lai tas atbilst pareizes mērķiem. Es domāju, tas mums paver jaunas iespējas, lai panāktu direktīvu, kas atbilst par, Parīzes vienošanās dokumentiem. Es esmu pateicīgs mm, par šo balsojumu. Es ceru, ka tas tiks stiprināts arī plenāru sēdē, un tas būs visu interesēs. Mums nepieciešams pārēt uz tīro enerģiju. Paldies! Paldies, kolēģi, arī par jūsu optimismu. Mēs cerām, ka visas pasaules valstis ies pa vienu ceļu. Tagad gribu iedzert uz jūsu veselību, ja jūs man, ja jūs pret to neiebilstat. Tagad vienu minūti ilga pauze. Thank you uh, it is much more alcohol than Ir daudz vairāk alkohola nekā Čērčila kunga gadījumā tas bija. Well, Reinhold, we vote immediately. Mēs tūlīt turpināsim balsošanu. Palieciet uz vietas. Dear colleagues, One minute past. Viena minūte ir pagājusi. Okay. Uh, we go to the draft report on the proposal for a directive. Tagad ziņojuma projekts pie Eiropas parlamenta un padomes direktīvas uh, projektam uh, Uh, grozot energoefektivitātes direktīvu. Es, diemžēl, pats neesmu pārāk efektīvs šodien, bet, nu, sāksim balsot. Sākam elektroniski balsot par pirmo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Uh, that was alternative. So now... Ja, šeit bija alternatīvas. Tagad pārējām pie NV22 otrā daļa. Kas ir pār? Vai jums izdevās atrast? NV21 otrā daļa. Kas ir par? Pret? Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad divi grozījumi - 248 un 249. Abos gadījumos tikai otrā daļa. Kas ir par? pret. Nu, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemti. 268. grozījums pret atturas pārbaudīsim.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 atturas noraidīts arī 271. par pret atturas noraidīts 36. par pret atturas noraidīts 272. par pret atturas noraidīts arī. Labi, pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 272. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts 40. par pret Pārbaudīsim, balsojot elektroniski par 40. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. par pret atturas pieņemts. Tagad četri grozījumi. 200. Uh, no 42. līdz 79. Kas bija par? Pret atturas. Pārbaudīsim, balsosim elektroniski. 42 līdz 79. Beidzam balsot. Noraidīti. 43. līdz 31. grozījums. Kas ir par? Pret atturas manuprāt, noraidīti. 45. un 278. grozījums pret atturas. Jūs neceļat rokas, kolēģi. 45. 278. Balsojam elektroniski par abiem grozījumiem. Beidzam balsot. Noraidīti. 46. par pret atturas. Lūdzu, draugi, celiet rokas. 46. grozījums, kas ir pār pret, atturas noraidīts. 47. pār pret, atturas noraidīts.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 tagad kopā 6, 7, 8, 9, 10 visi grozi, 2, 6, 7 līdz 295 eh, pārpret atturas noraidīti. Otrais kompromiss pārpret atturas pieņemts. Tagad 4 līdz 5 lapuses uz priekšu pašķiram. 341. 145. grozījums par pret atturās noraidītī. 343. par pret pārbaudīsim balsēm elektroniski. 343. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad personāla balsojums par trešo kompromisu. Cerīgs jautājums. Beidzām balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski, nav īsts skaidrs rezultāts. Beidzam balsot. Pieņemts. Bija divi varianti, 4 un 4a. Tagad, kolēģi, pašķiriet 15 lapusēs uz priekšu līdz 71. lapusē. Vismaz tā tas ir manā 2 482, 482. Jā. 482, kas par pret atturas noraidīts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. 486. otrā daļa par pret atturas. Mm Pārbaudīsim rezultātu. Un beidzam balsot. Noraidīts. Noraidīts, jā. 492 par pret. Pārbaudīsim rezultātu balsojumu elektroniski priekšsēdētāju vietnieces kundze, jūs nevarat um, rīkoties labāk par mani. Nu, jūs tomēr uzvarējāt. Tagad divi grozījumi 493, 494 pret. Atturas noraidīti 495 D par pret. Atturas noraidīts 498 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, jo sociālisti nesadarbojas. Tālāk septītais kompromiss un ir arī 7A kompromiss. Balsojam elektroniski par septīto kompromisu vispirms. Uh, Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pašķiram uz priekšu. 498. grozījums. 498. par pret atturas pārbaudīsim rezultātu. 498. pēcam balsot. noraidīts. NV 33 par, pret, atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par NV 33 grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 510 par, pret, pārbaudīsim rezultātu. 510. grozījums. Beidzam balsot. No ETP viens balsotājs ir par daudz. Beidzam. Noraidīts. 511. par pret. Atkal jāparbauda rezultāts 511. Beidzam balsot. 50 liešām lielisks rezultāts. 512. par pret pārbaudīsim 512. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 513. par pret. Pārbaudīsim rezultātu 513. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 514. par pret atturas pieņemts. 515. par pret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 atturas pieņemts. 521 par pret atturas norādīts. 522 par pret atturas pieņemts. 523 par pret pārbaudīsim rezultātu. 523 grozījums. pieņemts. 524. par pret atturas pieņemts. 534. D. Nē, pārbalsosim 524. grozījumu balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 534D par un arī 535D. Abi grozījumi kopā par pret. Pārbaudīsim rezultātu par diviem grozījumiem balsojot. Pārbaudam rezultātu. Beidzam balsot. Noraidīti. 537. par pret atturas noraidīts. 538. pa daļām. Pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Par otro daļu. Tā kā tika pieņemta pirmā daļa, mums jābalso par otro daļu par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam par otro daļu. Beidzam balsot. Arī pieņemta. 539. grozījums par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Balsēm elektroniski par 539. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 540. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojot elektroniski. 540. grozījums beidzam balsot. Noraidīts. 542. par pret atturas noraidīts. 543. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. 543. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu 35. NV 35. Beidzam balsot. Noraidīts. NV 36 par, pret, atturas. Jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski par 38. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad kopā par trim grozījumiem 5, 4,4D līdz 5,48D par pret atturas norēdīti, 546 par pret pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 548 grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 549. grozījums. Pieciem četrdesmit devītais par, pret, pārbaudīsim rezultātu, balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 550 par, pret, pārbaudīsim atturas nu, pieņemts. 551. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts pašķiram uz priekšu. 592. D grozījums. 592 D par pret atturas noraidīts. 593 par pret atturas pieņemts. 5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 Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 614. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 616. par pret. Atturas pieņemts. 618. par pret. Pārbaudīsim 618. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. par pret atturas. Pārbaudīsim. NV 44. Beidzam balsot. Pieņemts. 619. par pret atturas Pārbaudīsim. 619. Beidzam balsot. Pieņemts. 621. par pret atturas. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts divi grozījumi 623 un 624 par pret atturas noraidīti. 625 par pret atturas pieņemts. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad četras lapus uz priekšu NV45 par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. NV45 beidzam valstot. Noraidīts. Divi grozījumi kopā 634, 635 par pret atturas atturas. Pārbaudīsim rezultātu, balsojam par šiem abiem grozījumiem. Beidzam balsot. Noraidīti. Tagad elektronisks balsojums, jo mums ir divi kompromisi - 11 un 11. Vispirms balsojam par 11. kompromisu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad kompromiss 11a. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četras lapuses uz priekšu, 11. B kompromiss. Pārbaudīsim elektroniski 11. B kompromisu.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 Pārbaudīsim 693. Beidzam balsot. ETP viens deputāts uh, par daudz piedalās balsošanā. Tagad beidzam balsot. Pieņemts. 80. par pret. Atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 101. par pret 101. grozījums. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot.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 pret pieņemts. Tagad 138. 139. grozījums kopā par pret atturas pieņemti. Pateicamies Patricijai ar viņas palīdzību, tas mums izdevās. 141. par pret atturas pieņemts. 144. par pret atturas pieņemts. 143. par pret pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par 143. grozījumu. Beidzam balsot noraidīts. 142. par pret pārbaudīsim. 142. beidzam balsot. Noraidīts. 17. kompromiss elektronisks balsojums. 17. Balso, eh, kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. NV7 un 151. grozījums abi kopā, kas par pret. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par abiem grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemti. Nākamā lapuse jābalso par diviem grozījumiem, 162 un 163 par pret atturas noraidīti. Tagad 175. balsojums padaļām par pirmo daļu pret atturas pieņemtu, otro daļu par pret atturas Pārbaudīsim. Balsojam par otro daļu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīta. 182. arī pa daļām. Par pirmo daļu pret atturas pieņemta, par otro daļu pret Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski par otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemta. 183. par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu. 183. Beidzam balsot. pieņemta NV11 par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Beidzam balsot. Noraidīts. 184. par pret atturus pieņemts, 185. par pret atturus pieņemts, 196. par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 Pārbaudīsim elektroniski balsojot. 19. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 203. par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam uz 200, 215 pret atturs pieņemts. 217. par pret atturas pieņemts. 218. par daļām pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas noraidīta. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts 229. par pret. Pārbaudīsim 229. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 230. par pret. Atturas pieņēmts.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 Pārbaudīsim rezultātu, balsojam elektroniski par 244. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 32. grozījums par pret atturas pieņemts. 245. grozījums par pret atturas pieņemts. Balsojam elektroniski par 245. To beidzam balsot. Noraidīts. 83. par. Pret. Pārbaudīsim. 83. Beidzam balsot. Pieņemts un 84. par pret. Pārbaudīsim rezultātu. Beidzam balsot. Pieņemts. Godātie kolēģi, noslēguma uh, balsojums par komisijas priekšlikumu, tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es saprotu, ka tas arī viss, ka citi balsojumi nav šobrīd paredzēti. Mīļie draugi, man nav tik daudz uh, spēka, lai es varētu kliegt. Es tikai gribu atgādināt, ka mēs atsākam darbu šo pēcpusdienu pus trijos, 14.30, un jūsu rīcībā ir trīs stundas garš pārtraukums, jo strādājāt ļoti labi.